vienotā tirgus komiteja e, pieņem lēmumu pret deleģēto tiesību aktu neiebilst 27. aprīļa sēdē. E, pret šo paziņojumu 24 stundu laikā netika saņemtas iebildes saskaņā ar mūsu reglamentu 105. pants 6. punktu. E, šis ieteikums stājas spēkā Eh, kopā ar pieņemtiem eh, tekstiem un tiks publicēts rīt 10. mājā 2016. gadā. Juridiskā komiteja ir eh,